par šo protokolu. Ja komentāru nav, tad uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Man ir liels prieks apsveikt delegāciju, kuras sastāvā ir četri Seišela parlamenta ārlietu komitejas deputāti, kā arī divi parlamenta ierēģi. Šo delegāciju vada Veivens Viljams. Šī delegācija ir ieradusies Eiropas parlamentā šonadēļ. Per partecipare ad una visita di studio di quattro lai piedalītos četru dienu mācību vizītē, ko organizē Parlamentārās demokrātijas veicināšanas birojas. Mēs ceram, dārgie draugi, ka jūsu apmeklējums būs uh, rezultatīvs. Mēs arī zinām, ka jūs sekosiet līdzi Kadeka kunga ziņojumam par Eiropas Savienības un Seišelu salu saimniecības partnerības nolīkumu. Par uh, šo ziņojumu mēs balsosim rīt. Un lūdzu, nākamreiz, kad jūs pie mums ieradīsieties, atvediet mazliet saules.